Diskusija tiek slēgta. Saņēmu rezolūcijas priekšlikumu no attīstības komitejas, par to tiks nobalsots rīt. Uh, mūsu sēde atsāksies rīt, 26. novembrī, pulksten deviņos. Darba kārtība tikus publiskota un pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Līdz ar to es noslēdzu sēdi un novēlu visiem jauku vakaru.